tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir dažādu ziņojumu īsi izklāsts. Sākumā ir Kuņevs kundzes ziņojums Maisainiecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājs Eiropas Savienībā dodu vārdu Kuņevs kundzei. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Mājasemniecībās nodarbinātie un aprūpētāji. Mēs viņiem uzticam mūsu mājas, bērnus, vecākus un sl savus slimniekus. Viņi mums ļauj nodoties mūsu karjerai, baudīt sabiedriskās aktivitātes, taču viņi ar vien paliek neredzami, nereģistrēti, neapdrošināti, sociāli izstumti. Un tās galvenokārt ir sievietes. Eiropā ir 2,5 miljonu maisaimniecībās nodarbināto, un no tiem 88% ir sievietes. Viņi strādā nebeidzams stundas, bez darba atļaujas, bez medicīniskās apdrošināšanas, bez pensijas. Viņi strādā apstākļos, kas netiek kontrolēti, jo nav atbilstošas inspicēšanas metodas šo cilvēku identificēšanai un aizsardzībai, ja nepieciešams. Mūsu iedzīvotāju novecošana un sieviešu nonākšana darba tirgū vairo nepieciešamību pēc mājasainīcībā nodarbinātajiem un aprūpētajiem. aprūpētājiem. Dalībvalstīm šis fakts ir zināms, taču tās pieļauj, ka esošie trūkumi tiek piesakti ar ēnu ekonomiku. Tā dalībvalsts samazina savus valsts izdevumus un izmanto bēgļu plūsmas kā jaunu lētu darba spēku savu trūkumu šietamai novēršanai. Ir nepieciešams steidzam reģistrēt esošo stāvokli dalībvalstīs, izstrādāt atbilstošus tiesību aktus cilvēcīgiem darba apstākļiem. Uh, jāapstiprina un jāizteno Startautiskā darba organizācijas 189. konvencija attiecībā uz mājasemniecībās nodarbinātajiem. Tur tiek skatītas viņu vajadzības kopumā. Ir jāievieš kvalifikācija un certifikācija. Ir jāievieš labās prakses šai ziņā Francija un Beļģija paraugu prakses. Ir arī šeit jāpavar iespēja arotbiedrībām darboties, jo šie nodarbinātie nezina, pie kā vērsties pēc palīdzības. Ir jāizteno kontrole ar cieņu pret šo profesiju. Ir jāsniedz strādājošiem informācija par viņu tiesībām un eh, darba, ņēmēju, darba devēju pienākumiem. Īpaši pateicos eh, par sadarbību Taņai Gonzāles, kas eh, sagatavoja atzinumu no notarbinātības komitejas un eh, visām iesaistītajām pusēm. Īpaši mums vajadzīgs atbalsts tagad, pirms balsojuma, kas paredzēts rīt. Jo vairums Eiropas parlamenta deputātu ir pieprasījuši atsevišķu balsojumu daudziem būtiskiem punktiem šajā ziņojumā, lai varētu balsot pret šiem punktiem un tad to ziņojumu vājināt. Ja kaut arī vairums nevēlas nekādas saistošas pasākumus, ja nevēlas, lai tiktu atzīta šī profesija, lai būtu tiesības arī šiem nodarbinātajiem. Uh, vai viņi strādātu pilnu dienu vai nē, lai viņam nebūtu arī medicīniskās apdrošināšanas, eh, lai nebūtu tiesības uz bērna aprūpas pabalstu. Un ja viņi nevēla šie deputāti atzīt arī starptautiskās darba eh, organizācijas konvenciju, tad, lai šie deputāti atzīst, ka viņi gribas, lai viņi vēlas, lai nelegāli būtu nodarbinātie, kas strādā bez tiesībām, tad, lai viņi pasaka atklāti, <clears throat> ka viņi uh, diskriminē pilsoņus un uzskata, ka ir tādi privileģēti un otrās kategorijas pilsoņi. Un tad, lai viņi neuzskata, ka pie visvainīgi ir bēgļi. Eiropa sociāli sabrūk un um, attālinās no saviem pilsoņiem, un savu atbildību šai ziņā arī Eiropas padomē. Šeit mēs runājam par cilvēku ties, tiesību un cieņu pret viņiem. Antons Čehovs rakstīja savam brālim. Civilizētiem cilvēkiem manā skatījumā ir jāievēro šādi kriteri. Viņiem ir jāciena cilvēki kā cilvēki. Un šī ir mūsu katra un katras iespēja apliecināt mūsu civilizētību un cieņu. Paldies! Gracias, señora Kuneva. Entramos. Paldies, Kuņevs kundze. Tagad uzreiz sāksim brīvā mikrofona procedūru. Tomeks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Piekrītu referentai. Kuņevs kundzei statistika parāda ļoti neglītu ainu Liela daļa cilvēku, īpaši sievietes, strādā maisainiecībās, taču tās nav tikai migrantu sievietes, tas ir sievietes, kurām bija darbs, taču kuras paliek mājās, lai rūpētos par savām ģimenēm, saviem vecākajiem, vecākiem vecākiem, saviem bērniem, jo vienkārši nav citu iespēju. Bērnu dārzi ir pārāk dārgi, veco ļaužu pansionāti ir pārpildīti, taču šīs sievietes nesaņem samaksu par savu darbu, nesaņem arī nekādas sociālās garantijas, un tas nav pieņemami. Dažas dalībvalstis ir īstenojušas konkrēts pasākums, ieskaitot manu valsti Sloveniju, kur mums ir paredzēts tiesiskais regulējums, taču mums ir nepieciešams sistēmiski risinājumi. Manuprāt, mēs šeit varam panākt ļoti daudz, ko saistībā ar sistemātisko risinājumu. Mēs varētu samazināt pelēko ekonomiku, un tas dot labumu ne tikai bērniem un sievietēm un vīriešiem, bet arī visai sabiedrībai principā. Paldies! Thank you very much. Vordas kundze, paldies! Paldies referentai par šī ziņojuma sagatavošanu. Tāpat arī vēlos pateikties visiem tiem kolēģiem kas pauž ļoti progresīvu un kaislīgu viedokli. Ir ļoti būtiski, ka mēs ļoti skaidri šajā debatēs pasakām to, ka sieviešu aprūpētāju situācija ļoti ietekmē taupības pasākumi, valsts pakalpojumu samazināšanu, jo īpaši konservatīvās valdības rīcība apvienotā karalistē. Tad, kad sievietes kļūst par aprūpētājām, viņas netiek atzītas un atbalstītas, mēs piedzīvojam agresiju un tiek iznīcināta uh, dzimuma līdztiesība. Mēs nerunājam par ikdienas grūtībām, ar kurām sieviešu aprūpētājs saskars. Nemaz netiek runāts par sieviešu mentālo veselību šajā ziņojumā. Komisija un dalība valstīm ir jāpārdomā, kā var apmainīties ar labām praksēm saistībā ar mentālās veselības um, jautājumu risināšanu. Mums ir jāspēcina vietējās sabiedriskās organizācijas, kas strādā šajā jomā un dara visu iespējamo, lai spētu atbalstīt visneaizsargātos. Paldies! Marijas, Marijas. Marijas kundze, priekšstādāja kundze, vēlos pateikties referentei Kūnenes kundzei par viņas ziņām, vēlos uzsvērt, ka sievietes, kad, kas tiek izmantots par uh, Uh, aprūpēt uh, bieži vien saskars ar nestabiliem darba apstākļiem, jo um, viņi strādā neoficiāli un uz viņām neatots darba tiesības. Bieži vien tās arī sociāli netiek aizsargātas. Līdz ar to šo sieviešu algas ir zemas un tām tad nav iespējams dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Īpaši tādās valstīs kā Grieķija, kas ir smagi cietusi no uh, Mm, taupīs pasākumiem. Strādājošo tiesības eh, tiek ignorētas, un Eiropas Savienības iestādēm vismaz būtu jāatzīst to sieviešu tiesības, kas strādā mājasemniecībās, un šīs, eh, šo profesiju pārstāv arī jā, jāiesaista, jāiekļauj uh, oficiāla darbos. Uh, un ir jāuzlabo arī vispārējā situācija šīm sievietēm. Paldies! Paldies! Es sākumā vēlējos pateikties referents Kuņaus kundzē par viņu ziņojumu par mājasemniecēm un aprūpētām Eiropas Savienībā. Es pati iesniedzu 17 grozījumu priešlikumus nodarbinātības komitejā un tiešām priecājos, ka gan visas šīs idejas ir iekļautas galīgajā ziņojumā. Īpaši mans aicinājums, lai visas dalībvalsts ratificētu konvenciju 182 no starptautiskās darba organizācijas ir iekļauta. Šajā kontekstā es priecājos, ka mana valsts īrija ir ratificējusi šo konvenciju, taču 22 citas Eiropas Savienības dalībvalsts to nav izdarījušas, un tām tas pēc iespējas ātrāk ir jāizdara. Tāpat priecājos, ka mana ideja par profesionalizācijas nodrošināšanu šajā sektorā, par uh, pienācīgu darba vietu izveidošanu šajā sektorā ir tikuši ņemti vērā. Tāpat arī priecājos, ka tiek pieminēta arī attiecīgā konvencija. Turklāt es atbalstu kampaņu par redzamības palielināšanu, lai maisaimniecēm un aprūpētājiem tik nodrošināts pienācīgs darbs un apstākļi. Paldies! Pimenta Lopes kungs, lūdzu. Obrigado, senhor presidente o trabalho doméstico caracteriza-se pela ausência. Paldies, priekšsēdētāji, mājasemnieces un aprūpētājs. Eh, ši, šīs sievietes bieži vien ir cilvēki, kuriem trūkst darba līdz attiecīgas cieņas, netiek ievērots viņu tiesības, un bieži vien arī samaksa ir ļoti slikta. Kā jau teicu, trūkst arī sociālā aizsardzība. Patiesībā tas eh, šo darbu uh, padara par bīstamu darbu, un tas ir uzbrukums visai sabiedrībai. Bieži vien šī darbinieki aprūpētāji dzīvo nabadzībā, pastāv milzīga diskriminācija. Un šeit Eiropas Savienībai vajadzētu atrast atbildi. Tā līdzīgi kā reaģēt uz ekonomikas krīzi. Pastāv dažādi dienesti un struktūras, tad bieži vien uh, aprūpējams persons tiek aprūpēts ģimenēs, un bieži vien lielākoties to dara sievietes. Šeit Eiropas Savienībai ir jānodrošina atbalsts. Paldies, Konzalas Peņas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlos pateikties Kuņevs kundzei par lieliski sagatavoto plašo darbu. Mēs cieši sadarbojāmies ar Nodarbinātības komiteju. kuras ir sagatavoja atzinumu. Mājasemniec un aprūpētājs tā ir persona kategorija, kas uh, Eiropas Savienībā saņem vismazāko aizsardzību. Starptautiskā darba organizācija ar 189. konvenciju centās nodrošināt mums uh, konkrētu ietvaru, lai aizsargot šīs personas, taču tas nebija veiksmīgs process, jo tikai seši dalībvalsti ir ratificējuši šo konvenciju. Uh, Šīs darbinieces šajā jomā nav aizsargātas, viņām ir ilgi darba laika, mazas algas, nav nekādu garantiju, nav veselības apdrošināšanas un tā tālāk tā joprojām. Mums ir nepieciešams tāds ietvars, kas veicina sektora profesionalizāciju, tiesisku ietvaru, valsts investīcijas, lai varētu īstenot aktīvas finansēšanas eh, metodas un sistēmas. Uh, Šo darbu parasti veids uh, sievietes, 88% sieviešu strādā šeit. Un profesionalizācija nodrošinātu lielāku dzimumu līdztiesību. Paldies! Honorable members, Godātie deputāti, es gribētu pateikties Kunevas kundzei referentei par eh, viņas ziņojumu, kas izgaismo sektoru, kurā vismaz 53 miljonu cilvēku uh, strādā pasaulē un apmēram 2,5 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā. Tās ir starptautiskās darba organizācijas statistika. Kā jūs pareizi uzsverat eh, savā ziņojumā, tad šeit galvenokārt ir runa par sievietēm. 83% no šiem darbiniekiem ir sievietes. Es ļoti rūpīgi izlasīju jūsu ziņojumu un daudz no jūsu bažām es atbalstu. Piemēram, ka ir jāatzīst šī profesija, mājasēmniecībā nodarbinātās sievietes un aprūpētājs ir jāsamazina nelegālais darbs šajā sektorā, jāveicina integrācija darba tīgu un jāveicina apziņu uh, un arī jādalās ar labāko prasu dalību valstīs. Ņemot vērā, ka iedzīvotāji ātri noveco, um, tad šādi pakalpojumi, mājasēmniecības palīgi un uh, aprūpētāju pakalpojumi būs aizvien vairāk nepieciešami. Es atbalstu jūsu pieeju, ka uh, jūs vēlties uh, dot uh, labākas iespējas strādājošiem vecākiem un jauniem vecākiem, un mums ir jāņem vērā arī tās ģimenes, kurām ir uh, vecāka gadagājuma radinieki, par kuriem jārūpējas. Mums ir uh, uh labāk jādod iespējas izmantot uh, atvaļinājumus, dažādus īpašos atvaļinājumus, lai rūpētos par saviem ģimenes locekļiem. Pētījumi rāda, cik svarīgi ir profesionalizēt maisaimniecībā nodarbinātos un aprūpētājus. Uh, Uh, šo jomu un ir uh, jāizpēta arī uh, izmaksu efektivitāte šajā sektē un šajā sektorā un kā tas varētu uzlabot produktivitāti. 2012. gadā tika uzsvērts attiecīgs likumdošanas ietvars, un tur ir uzsvērta nepieciešamība pēc palīdzības vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Es arī pieņemu jūsu uh, Uh, lūgumu uh, izpētīt, vai būtu pievienotā vērtība uh, mājasēmniecības palīgu sektora profesionalizācija. Es piekrītu, ka tas varētu veicināt šī sektora pievilcīgumu un pakalpojumu kvalitāti. Un tā kā tas var radīt, jo tas var radīt darba vietas. Um, komisijas darba dokuments par uh, personālo un maisaimniecības pakalpojumu eh, potenciāli izmantošanu atzina eh, eh, tātad šīs iespējas strādāt cilvēkiem bez īpašām prasmēm, strādāt maisaimniecībās, un tas ir arī izdevīgi valsts iestādēm, valsts budžetam, un labāk būtu Uh, ka šie cilvēki strādātu legāli un nevis ēnu ekonomikas ietvaros. Daudzās dalībvalstīs jau ir uh, īpaši politika, piemēram, Francijā, Beļģijā ir uh, šie pakalpojumu voucheri, Somijā ir nodokļu atlaides um, un Zviedrijā ir arī nodokļu atlaides, ja tiek pieņemti legāli darbā šie darbinieki un arī pašiem darbiniekiem šāda sistēma būtu izdevīga. Visiem cilvēkiem eh, Eiropā tiek prasītas pareizās prasmes eh, viņu darbām, un tas var uzlabot viņu karjeras iespējas un mm, darba prasmju darba kārtībā arī būs runa par kvalifikāciju un uh, Tas varētu būt ļoti nozīmīgi cilvēkiem, kuri ir ieceļotāji vai, piemēram, bērgļiem, lai viņi varētu integrēties darba tirgu. Kas attiecas uz Starptautisko darba organizāciju, uz šo konvenciju par eh, taisnīgu darbu, eh, šo 189. konvenciju, eh, komisija vairāk kārt ir um, uzsvērus, ka tā ir jāratificē. Uh, 2015. gadā kopā ar Luksemburgas prezidentūru mēs aicinājām dalību valstis uh, uz uh, ekspertu tikšanos, uh, lai ratificētu šo konvenciju. Mēs atzīstam arī jūsu aicinājumu nodrošināt pienācīgu veselības aizsardzību un drošību darbā šī sektora darbiniekiem. 89, 391 direktīva Uh, neiekļauj uh, mājasēmniecībās nodarbinātos, un tas tiks izskatīts uh, pārskatot likumdošanu veselības un darba drošības jautājumos. Kā jūs minat savā ziņojumā, tad pēdējos gados ir pieaudzis sieviešu mājasēmniecībā nodarbināto īpatsvars, kuras ir uh, ieceļotājs. Un eh, es um, eh, gribētu aicināt vairāk izmantot uh, legālas uh, ieceļošanas programmas. Komisija ir uzsākusi globālu rīcības programmu par um, migrantu iesaistīšanu mājasaimniecībā nodarbināto sfērā, un tā skaitā arī Eiropā. Es piekrītu jūsu bažām par eh, nedeklarētiem nelegālu darbu, kas eh, ir ļoti eh, lielā īpatsvarā šajā sektorā, un tas ļoti slikti ietekmē arī šo cilvēku darba apstākļus, kvalitāti un arī ekonomiku plašākā izpratnē. Viņu darba legalizācija, formalizācija nodrošinātu sociālo aizsardzību un radītu arī papildus ieņēmumus valsts kasei tas arī uzlabotu viņu pakalpojumu kvalitāti, kas ir tieši saistīta ar darba apstākļiem un viņu kvalifikāciju atzīšanu. Esmu pārliecināta, ka tikko izveidotā Eiropas platforma, lai uzma, uzlabotu sadarbību un nelegālā darba apkarošanā, Eh, ka tur būs iespēja apmainīties ar pieredzi un labāko praksi, lai rastu risinājumus tām problēmām, kas skar šo sektoru. Man ir prieks, ka jūs uzsverat to, cik nozīmīga loma var būt sociālajiem partneriem, risinot šim sektoram specifiskus izaicinājumus. Aprūpas sektorā mēs noteikti sekosim aktivitātēm šajā jomā, eh, protams, respektējot sociālo partneru autonomiju. Noslēgumā gribētu atgādināt, ka uh, komisija vēlas virzīt Eiropas Savienību uz sociālā taisnīguma pusi. Nevienu nedrīkstam atstāt novārtē, un tas iekļauj arī mājasēmniecībā nodarbinātos. Jūsu uh, ziņojums līdz ar to nāk īstajā laikā un ļaus mums uh, Eh, savienot dažādus likumdošanas aktus, strādāt pie tiem kopā. Paldies priekšsādātāji, paldies godātie deputāti. Lielas paldies, Jurovas kundze. Līdz ar to šīs debatas.